Kolēģi, vai mēs varētu sākt sēdi? Mums ir diezgan garš balsojums paredzēts un diezgan sarežģīts, bet varbūt, ka vispirms es varētu jums izskaidrot, kas notiek šeit priekšā Toms Henks un uh, Stevens Spilbergs vērsās pie manis Un eh, tagad notiek filmēšana, un to vada komunikācijas ģenerāldirektorāts, lai apkopotu video materiālus, eh, kas būs 360 grādu video materiāls eh, un tiks veidots dokumentālais materiāls par to, kā strādā Eiropas parlaments. Filmēšanā notiks balsošanas laikā, kamēr balsosim par Marinesko kunga ziņojumu. Marinesko kungs, jūs kļūsiet slavens. Un debatas ar komisāru Tajānī arī tiks filmētas. Tātad mums vajadzēs daudz, daudz kameras. Uh, Šis panorāmiskais uh, video materiāls uh, tiks iekļauts apmeklētāja centra materiālos. Uh, šī koncepcija par apmeklētāja centru tika pieņemta 2008. gadā, un tātad šis materiāls tiks izmantots, lai iepazīstinātu cilvēks ar Eiropas parlamenta darbu. Ja nemaldos, tad trīs vai četras komitejas tika izvēlētas, kurās tiks veikta šī filmēšana. Uh, Un tās būs svarīgākās komitejas, protams, un tāpēc pie manis uh, vērsās uh, uh un uh, aicināja ļaut filmēt transporta un turismu komitejas darbu. Tiks uh, filmēti materiāli, uh, nekā speciāli tos neizvēloties, bet vienkārši filmējot komitejas darbu un arī tiks filmēts rītdien plenārsēdē. Kā jūs redzat, tad uh, ir parastās kameras, kas mums ir zālē, bet ir arī šis brīnišķīgais aparāts šeit manā priekšā, kas mums uh, sniedz 360 uh, grādu panorāmas uh, video materiālu. Es gribēju jūs par to informēt, kolēģi. Jūt, jūs esat tātad brīdināti, tāpēc, ka mums ir šis te 360 grādu kameru uh, loks, tad uh, nav nekādas uh, iespējas kaut kur paslēpties. Proti, ja jums niez deguns vai kaut kas, tad apzinieties, ka jūs visu laiku filmē. Es vienkārši gribēju jūs uh, informēt par to, jo mēs taču negribam redzēt šajā video materiālā deputātus, kas uh, kaut kādas nepiedienīgas darbības dara. Tātad tāpēc ir šīs kameras šeit priekšā, par to tas viss ir, un uh, Esmu pārliecināts, ka ja Lichtenbergers kundze būtu ieradusies ar savu skaistāko cepuri, tad noteikti būtu uzlikt vēl viena kamera, bet nu šoreiz ir tikai šīs kameras. Tātad šī filmēšana notiek uh, saziņas, jeb komunikācijas ģenerāla direktorātam, un uh, šis materiāls tiks izmantots, lai paskaidrotu un parādītu cilvēkiem, kā strādā Eiropas parlaments. Labi. Nākamais uh, darbkārtības punkts. Uh, Līdz ar to ir balsojums par Marinesku kunga ziņojumu par uh, dzelzceļa satiksmi, par kravu satiksmi pa dzelzceļu. Vai es varētu jums atgādināt, ka jums vajadzētu būt līdzi uh, deputātiem balsošanas kartiņas, un pirms mēs uh, sākam, mēs varētu pārbaudīt, veikt pārbaudas balsojumu, tā tad es atvēršu, sāksim balsot, sākam balsot, lai pārbaudītu balsošanas kartiņas. Pārbaudām. Make, the... Diemžēl zaļie uh, dara nepareizi. Nē, tad viss ir kārtībā, vai viss ir nobalsoši. Beidzam balsot. Okay, have we got... Labi. Nav nekādas problēmas ar uh, cipariem. Labi, tad esam gatavi. Varam sākt balsot. First one. Pirmais. A kompromiss. Iekļauj 12 un 98 grozījumu. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Nākamais ir 13. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 14. referenta grozījums ar mutisko grozījumu, kas ir jūsu sarakstos par pret atturas pieņemts. 97. 97. ir atsaukts, nākamais ir 98. Kurš ir par? Kurš pret? Atturas. Tas ir noraidīts. 99. ir atsaukts, 15. referenta grozījums ar mutisko grozījumu. Kurš par? Pret. Āturas. Tas ir pieņemts. 102. Nē, tas atkrīt, vai ne? 105. Uh, Rikēt kunga grozījums par otro pāntu. 105. par. Pret atturas noraidīts. 106. ir atsaukts, B kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad eh, pāriesim pie C kompromisa. Trešais pāns tas ir, kurš par pret atturas pieņemts. 19. par pret atturas pieņemts. 20. referenta grozījums ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. 21. referenta grozījums ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. 115. par pret atturas noraidīts. Kompromiss D. Ceturtais pāns, otrais pielikums, kurš par pret atturas pieņemts. 25. ir nākamais grozījums, par kuru jābalso. Tur ir mutiskais referenta grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Septītais pants, pirmais pants, pirmais punkts, es atvainojos, um, mutiskais referenta grozījums par pret atturas pieņemts. 117. par. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 118. Bilbao kundzes grozījums ar viņas mutisko grozījumu par pret atturas pārbaudīsim. 118. grozījums sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 16 pār, 17 pret, 1 atturējies noraidīts. 26. Referenta grozījums ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. E kompromiss, tas ir 27. Uh, pāns. Kurš par? Pret atturas pieņemts Pieņemts. F kompromiss. Kurš par? Pret. Āturas. Tas ir pieņemts. Tagad 128. liberātska konga grozījums ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. G kompromiss. Septītais pants, sastais A punkts, G kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Nākamais ir 30. grozījums, referenta grozījums par pret atturas pieņemts. 31. referenta grozījums ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. 32. referenta grozījums par pret atturas pieņemts. 8. pants, 3 uh, punkts. Uh. Tātad papildinājums šim, kas par, kurš pret, atturas pieņemts. 129. Ir dalītais balsojums, ko pieprasa Marinesko kungs, pirmā daļa, along with other measures, līdz ar citiem pasākumiem, un otrā daļa jāņem vērā arī un tā tālāk. Tātad pirmā daļa 129. kurš par? Pret? Atturas? Tas ir noraidīts. Otrā daļa par? pret atturas pieņemts. Trešā daļa. Es atvainojos, šeit ir trešā daļa, kas ir pēdējais teikums šajā 129. par pret atturas noraidīts. 33. referenta grozījums ar mutisko grozījumu par pret atturas noraidīts pieņemts. 34. referenta grozījums par pret atturas pieņemts. 10. pāns, 1. punkts, mutiskais referenta grozījums par pret atturas pieņemts. 35., 36., 38. līdz pat 42. ir atsaukti, izņemot 41. Jā, jā, jā. 41. par, pret, atturas pieņemts. 43. par, pret, atturas pieņemts. 44. ar mutisko grozījumu par, pret atturas pieņemts. Tātad 131. atkrīt, 45. ar mutisko grozījumu, kurš par? Pret atturas pieņemts. Un tagad 12. pants, 1. punkts. Mutiskais grozījums uh, par pret atturas pieņemts. 12. pāns, um, referenta mutiskais grozījums par pret atturas pieņemts. 46. referenta grozījums ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. 139. par pret atturas pieņemts. H kompromiss. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 48. referenta grozījums par pret atturas pieņemts. 49. referenta grozījums ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. 50. referenta grozījums ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. 51. ir atsaukts, 52. referenta grozījums ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. 53. ir nākamais par pret atturas pieņemts. 146. krāmerkunga grozījums par pret pret atturas noraidīts. 55. par pret atturas pieņemts. Piecdesmit sestais par pret atturas pieņemts. 148. un 149. tie ir identiski, kurš par pret atturas pieņemts. 57. referenta grozījums ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts.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 atturas pieņemts. 63. referenta grozījums par pret atturas pieņemts. 150. atkrīt, 64. referenta grozījums, tagad mēs runājam par 15. pāntu, 64. par pret atturas pieņemts.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 Noraidīts. 65. Par pret atturas pieņemts. 66. Un 67. par tiem varam balsot kopā par pret atturas pieņemts. 154. un 155. ir identiski Ertuga un Termausas grozījums. Kurš par? Pret? Atturas pārbaudīsim. 154. un 155. pārbaudīsim. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 35 balsojuši, 16 par, 18 pret, 1 atturējies, noraidīts. Tagad mēs varam balsot par 156. Par? Pret? Atturis? Noraidīts. 68. referenta grozījums par? Pret? Atturis? Pieņemts. 157. un 158. ir identiski par pret atturas pieņemts. 159. atkrīt, 69. referenta grozījums par pret atturas pieņemts. 20. pāns, 1. punkts, 70. Eh, līdz 76. grozījums, par tiem eh, varam balsot kopā par, pret, atturas, tie ir pieņemti. 77. ir atsaukts, 78. referenta grozījums par, pret, atturas pieņemts. 160. Eh, par, pret, pret, atturas, noraidīts. Marinesko kungs, 161. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu atsaukt mutisko grozījumu, tāpēc vajadzētu balsot tikai par 161. Uh, orģinālo grozījumu. Vai visiem ir skaidrs? Tātad mutiskais grozījums ir atsaukts, un tagad balsosim par sākotnējo grozījumu. 161. grozījums par pret, atturas, tas ir noraidīts. Tagad 162. Eh, par pret atturas pieņemts. 163. Bilbao par pret atturas pieņemts Pieņemts. 164. ar mutisko grozījumu, un to gribu uzsvērt, jo šeit eh, varētu būt sajukums. Tātad 164. par, pret, atturas pieņemts. 165. par, pret atturas pieņemts. 166. par pret atturas pieņemts. 167. par pret atturas pieņemts. 79. referenta grozījums Man saka, ka tas jābalso kopā ar D kompromisu. Tas ir pieņemts jau tātad. 168. ir nākamais. Okay, so we're now on one. We're now on one. Tagad par pirmo ir jābalso, jo jums 168. un 69. atkrīt. Tātad pirmais grozījums ar mutisko grozījumu no referenta puses par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais referenta grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts. Ceturtais ar mutisko referentu grozījumu par pret atturas pieņemts. 80. tikau kundze par pret atturas pieņemts. Pirmais, ko, tātad priekšsādātais atvainojas, I kompromiss, tātad mēs lietojam burtus par pret atturas pieņemts. 83. nākamais desmitais uh, apsvērums, kurš par pret pret atturas noraidīts. 84. par pret atturas noraidīts. J kompromiss. 12. apsvērums J kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 13. apsvērums, 87. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Sastais mutiskais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Septītais 89. ir atsaukti abi divi un pārlecam uz. Nē, tomēr balsojam par 82. kurā runa iet Railway Undertakings. 88. 88. par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Otrā daļa, kur runa iet par Railway Undertakings. 88. sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 34 balsojuši, 22 par 12 pret pieņemts. 90. par pret atturs noraidīts. 8. atsaukts, 91 par pret pret, atturas, noraidīts, 92 par, pret, atturas, pieņemts. 9. līdz ar to atkrīt 93 par, pret, atturas, pieņemts. 94 atsaukts, 10 Mutiskais grozījums par pret atturas pieņemts. 11 atsaukts, 95 atsaukts. Nē, nē, nē, protestē zāle. 95 95 par 95. Mēs balsojam par 95. grozījumu, jo 11. bija atsaukts, nevis pieņemts. Līdz ar to balsojam par 95. par, pret, atturs, pieņemts. Galīgais balsojums. Visi gatavi. Sākam balsot elektroniski. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam. 36 balsojuši, 30 pār, 2 pret, 4 atturējušies. Ziņojums pieņemts. Apsveicam Marinesku kungu. Well done to everybody. Apsveic visus ar lielisku pusstundu. Mēs tiešām esam balsojuši samērā raitā tempā, un tagad mums ir palikusi desmit minūtes, kad ieradīsies te Jānīkungs. Tātad mēs gaidām te Jānīkungu pēc desmit minūtēm. Būtu lieliski, ja telpā saglabātos tikpat daudz cilvēku un uzklausītu te Jānīkungu teikto. Tātad atgriežamies šeit pēc desmit minūtēm.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

Godātās dāmas un kungi, atsāksim mūsu šā rīta sēdi, un es vēlētos mūsu vidū sveikt komisāru Tajānī. Komisārs jau bieži ir piedalījies mūsu sēdēs, un patiesībā tie, kuri šeit bija arī iepriekšējā sasaukumā, viņš ir bijis arī citos posteņos iepriekšējā parlamenta sasaukumā. Tagad Tajānī kungs ir komisijā un sveicināti jūsu draugu vidū, kas atbild par turismu un transportu. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums būs interesanti uzklausīt jūsu teikto turismu politikas sakarā. Un, protams, es ļoti uzmanīgi uzklausījuši par eh, veco dzelzceļu uzturēšanu un veco industriālo vietu uzturēšanu, bet, kā jau teicu, mēs ar atvērtām ausīm klausīsimies, ko jūs teiksiet. Komisāra kungs, dod vārdu jums, lūdzu. Thank you very much. Paldies. Paldies, priekšsēdētāja kungs, par uzaicinājumu. Es pāriešu uz itāļu valodu. Man ir eh, izdevies Lisabonas līgumā arī uh, iestrādāt juridiska bāze turismam. Es vēlējos uh, sadarboties ar šo komiteju un pateicoties Lisabonas līgumam praktiski varu arī sadarboties ar šo komiteju. Es gandrīz divus gadus eh, ļoti cieši eh, sadarbojos ar šo komiteju. Mēs esam daudz eh, reformas ievadījuši šajā jomā, un tādēļ es arī ceru, ka šajā sektorā varēsim turpināt mūsu darbu. Pirmo reizi mums ir juridiskā bāze šim darbam, un esmu pirmais Eiropas Savienības komisārs, kuram ir piešķirta šī atbildība par turismu balstoties uz jaunu juridisko bāzi. Es ceru, ka sadarbība ar jums, ar komiteju, ar priekšsētā Simpsonu kungu būs ļoti veiksmīga. Jūs zinat, ka Eiropas Savienībā ir jaunas kompetences, konkrētspējas jomā, arī turismu uzņēmumu jomā koordinējam darbu. Tie ir tādi horizontāli uzdevumi, kas mums piekrīt. Un mums kopā jāpūr rūpējas par to, lai šī politika arī turpmāk attīstītos. Es vēlos formāli jūs aicināt sadarboties, nu, lai mēs šīs politikas saturs varētu definēt un arī uh, rast atbilstošos līdzekļus. Eiropas Savienībai jābūt aktīvai turismu jomā. Tas ir sektors, kas ir trešais lielākais ekonomisko aktivitāšu ziņā, darījuma apjoma un arī nodarbināto apjoma ziņā. Tas ir strateģisks sektors Eiropas Savienībai, jo šeit ir uh, iespējams radīt izaugsmi un nodarbinātību. Nedrīkst aizmirst to, ka turismam ir izšķirīga loma ekonomiskai un sociālai integrācijai. Uh, perifērā jomā vai arī uh, nedaudz atpalikušās teritorijās. Daži skaitļi no manas puses. 5% no NKI Eiropas Savienībā uh, tiek radīti turismu jomā, 10% ja ievēro kādu apgrozījumu tie rada. Tie ir apmēram 2 miljonu uzņēmumu, kas strādā, kas tieši nodarbina gandrīz 10 miljonus cilvēkus. 5,2% no kopējā Eiropas Savienības nodarbināto skaitu šeit strādā 12% ir, ja uh, pierēķina ar to saistītos sektorus. Eiropas Savienība ir lielākais turismu tirgus, 380 miljonu turistu ik gadu ierodas uh, Savienībā. Tie 42% no uh, turisma apjoma kopumā pasaulē. Eiropas Savienība ir lieliska vieta, lai uh, atpūstos uh, Eirostat uh, dati rāda, ka 2008. gadā Eiropieši uh, vienu miljardu reizi devās ceļojumos, nu neatkarīgi no ilguma un arī virziena. Turisms pat labi ir tāds tā kā pilnīgi tiesības, un tas, kā mēs izmantojam mūsu atvaļinājumus, tas ir ļoti svarīgs indikators mūsu dzīves kvalitātei. Eiropas Savienība kopumā saskars ar iedzīvotāju novecošanos. Bet mūsu mantojums turismu jomā ir jā, tam jābūt pieejamam arī tiem, kam ir sarežģīti ceļot. Es runāju par vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti, jeb īpašām vajadzībām. Tie, kas strādā šajā jomā, tie zina, ka izaicinājumi šodien ir saistīti ar to, ka mums jāatbalsta mm, cilvēki, kas dodas ceļojumos, ja viņiem ir ierobežota mobilitāte. Un tie ir miljoniem cilvēku šodien. Arī jauni cilvēki un ģimenes uh, kurām ir mazāk naudas, arī tie jāievēro. Kā arī citi cilvēki, kuriem, piemēram, ir eh, tiesības eh, izmantot viņu, nu, pēdiņās tiesības uz turismu, kā eh, satiksmes jautājumu komisārs, vēlos pievērsties arī pasažieru tiesībām, jāuzlabo viņu kā turistiesības, un to vēlos darīt ar jūsu atbalstu. Tāpat kā citos sektoros, arī turismu sektoru skāra ekonomiskā krīze. Tādēļ Madridē 14. un 15. aprīlī eh, notika konference, kurā tika runāts eh, par turismu nākotnes perspektīvām. Spānijas eh, prezidentūra sasauc neformālu ministru sēdi, tika sastādīta kopēja rezolūcija, un šai sakrā vēlos pateikties jūsu komitejai par jūsu nozīmīgo pienesumu. Ajāla Senders kundze komitejas vārdā uzstājās un ļoti nozīmīgu pienesumu sniedz un stāstīja par darbu. Šis kopējais paziņojums to parakstīja valdību pārstāvi. Tas notika neformālās ministru sēdes beigās. Un šajā tekstā komisiju aicina izstrādāt paziņojumu, definējot ietvaru šai sektoru politikai. Dalībvalsts iesaistās šajā procesā. Mēs runājām šeit par pirmo soli tādai pieeja, kāda būtu Eiropas Savienībai un dalību valstīm, veidojot modernu, ilgspējīgu, sociāli atbildīgu turismu sektoru. Daudz sarunas parāda, ka iesaistītie publiskajā un privātajā sektorā ir uh, tikušies, vienojušies, norādījuši uz to, ka ir ļoti nozīmīgi uzlabot sadarbību lai kopā veidotu labāku ietvaru Eiropas politikai. Daudz lietas notiek, daudz aktivitātes, lai uh, šo jauno paziņojumu par turismu izstrādātu un nu, lai tas notika līdz gada beigām. Šai kontekstā vēlos pateikties visiem, kas ir iesaistījušies, kas ir aktīvi strādājuši un kuru e, iesaisti ir darījusi iespējami to, ka konferences bija veiksmīga. Es personīgi vēlos pateikties deputātiem, kas iesaistīties darbā Arif kungam, Krāmer kungam, Luisam de Grandes kungam. Viņi uzstājās kā runātāji. Arī e, Ajāla Senders kundzei paldies. E, Viņa strādāja pie noslēguma darba, un arī ministrs Sebastians iesaistījās šajā darbā. Tagad pievērsīšos tiem būtiskākajiem elementiem, kādus vēlos redzēt šajā paziņojuma tekstā. Tātad galvenais mērķis turismu politikai ir saistīts ar to, lai nodrošinātu konkurēt spēju turismu sektorā, lai to uzlabotu, lai tas būtu ilgtspējīgs un lai radītu izaugsme Eiropas Savienībā. Tas ir mērķis, kas pilnībā atbilst uh, jaunai Eiropas stratēģijai 2020. gadam, ko 3. martā pieņēma komisija. Lai to ieviestu dzīvē, visiem iesaistītiem, proti visiem komisijas dienestiem, dalību valstīm un sektoru pārstāvjiem jāsadarbojas ļoti cieši savā starpā un jākoordinē savs darbs. Eiropas līmenī būs tāda darbība, kuru vienmēr pavadīs eh, dalību valstu konkrētu pasākumu, lai eh, veicinātu subsidaritātes un proporcionalitātes principu ieviešanu pilnā apmērā. Atsaucoties uz tiem priekšlikumiem, kādi tika izteikti pēc, eh, pēc publiskām konsultācijām, uzsvēršu darbības Eiropas līmenī un pārobežu kontekstā. Un runāšu par četrām jomām. Pirmkārt, konkurētspējas veicināšanu un jauninājumu Eiropas Savienības turismu sektorā. Otrakārt, ilgspējīga turismu uzlabošana Eiropas Savienībā, kā arī jauntīstības valstīs un valstīs ar daudzsološu ekonomikas attīstību. Treškārt, Eiropas tēla stiprināšana attiecībā uz kvalitatīvu augstvērtīgu un ilgspējīgu turismu attīstību. Un ceturtais - turismu iesaiste finanšu instrumentos un nākotnes stratēģijās. Tātad pievērsīsimies tagad konkurences veicināšanai. Konkrēti spēja ļoti nozīmīga, lai turismu sektors varētu dinamiski un ilgspējīgi attīstīties. Manā skatījumā ļoti nozīmīgi ir tas, lai zināšanas par uh, turismu tiktu uzlabotas ekonomiskā ziņā, lai būtu pētījumi, statistiskie dati un cieša eh, sadarbība ar starptautiskām institūcijām, piemēram, tādu kā Starptautisko turismu organizāciju un ekonomiskās attīstības un sadarbības organizāciju. Ir nepieciešama sadarbība starp uh, starptautiskām nacionālām institūcijām, universitātēm un varētu radīt Eiropas turismu novērošanas aģentūru. Arī Eirostat dati ir ļoti nozīmīgi mūsu darbā. Esmu iepriecināts par to, ka Eiropas Savienība ir pieņēmusi priekšlikumu par regulu par a, turismu statistiku. Tagad parlaments un padomu izteiksies par šo priekšlikumu. Pēdējā laikā jauninājumi un jaunās tehnoloģijas ir bijuši izšķirīgi nozīmīgas visiem ekonomikas sektoriem. Tas pats ir attiecināms arī uz turismu un īpaši izmantojot uh, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju. Var uh, panākt labāku pakalpojumu piedāvājumu Es veltīšu aktivit manas aktivitātes, lai jaunās tehnoloģijas izmantot publiski un arī privāti, īpaši MBU sektorā. Skaidrojošana, partnerības iniciatīvas, vienkāršot pieeja kredītiem un aktīvu piedalīšanās Eiropas inovāciju un pētniecības programmās. Tas ir prioritāts. Turismu modernizācija jāatbalsta. Ja jācenšas veicināt uh, zināšanu kopums un uh, jāapmāc labāk tie, kas strādā šajā sektorā. Zināšanām jābūt dziļām, jāpārvalda jaunās uh, tehnoloģijas un jābūt elastīgumam starp sektoru ziņā. Šis sektors ir sezonāls un saistās arī ar dažādām uh, specifiskām darbībām. Un šeit ir dažas uh, iniciatīvas, piemēram, galvenā sezonas laika pagarināšana Eiropā. Īpaši atzinīgi vērtēju Kalipso uh, programmu, kas nav pietiekami plaši izskatīta un ieviesta, lai turisma straums starp uh, dalību valstīm uh, veicināt un uzlabot, it īpaši blakus sezonās. Zinām, ka turisms ir saistīts ar ilgspējīgu attīstību. Turismu vietu kvalitāte ir atkarīga no a, apkārtnes un arī iedzīvotāji, tādēļ vēlos tādu globālu pieeju, kas vienlaikus norādītu uz sektoru ekonomisko nozīmi, veicinātu sociālo kohēziju, veicinātu uh, vidas attīstību, arī kultūras mantojumu saglabāt un veicināt jaunu mēr turismu mērķu attīstību. Eiropas ietvers rūpēsies par to, lai pieci pīlāri ilgtspējībai tiktu saglabāti. Ekonomiskais, sociālais, teritoriālais, vides un kultūras ilgtspējīgums. Tās ir prioritātes, uz tām jābalstās. Esmu pārliecināts, ka daudzas Eiropas mērķi jau izpilda šos kritērijus. Es uh, gribu uh, š, pieminēt šo uh, ekscelences iniciatīvu ēdien, kas uh, strādā no 2006. gada. Arī reģionālo un vietējo uh, turismu mērķu uh, sasaistu veicināšanu uh, un kā indikātors ilgspējīgam menedžmentam uh, mēs uh, veicināsim šo mērķu apgūvu. Esmu uh, iepriecināts ar Nextur un ēdenu radīt indikātoru sistēmu, lai ilgspējīga attīstība lokālā, proti vietējā un reģionālā līmenī tiktu īpaši veicināta. Šai sakrā ļoti nozīmīgi ir arī vidas joma. Eiropā un trešajās valstīs jāpērš uzmanība arī iedzīvotāja saistai un jārūpējas par Eiropas tēlu veidojot kvalitatīvu turismu. Īpaši nozīme jāpievērš tēlam un turisma attīstībai Eiropā. Mūsu potenciāls jāizmanto cik labi vien iespējams. Arī būtiskajās trešajās valstīs nozīmīgi ir, lai Eiropas eh, tēls tiktu skatīts kā tāds kopējs eh, ceļojuma mērķis Un šai sakrā mēs vēlamies cieši sadarboties, veicināt sadarbību starp komisiju un dalību valstīm un nacionālās turismu iestādes saistīt ar šo sektoru kopumā, lai mums būtu tāds Eiropas kopējs tēls. Šo projektu kopumā atbalsta tie ministri, kas Madridē piedalījās sēdē neformālajā uh, ietvarā. Īpaši nozīmīgi tam vēlos pievērsties lai uh, Eiropas uh, portāls Visit Europe būtu būtisks atbalsts um, tiem turistiem, kas ierodas Eiropā, lai pavadītu atvaļinājumu. Šeit ir daudz informācijas par dalību valstīm, par uh, pakalpojumiem, taču daudz ko vēl var uzlabot. Piemēram, uh, Eiropas uh, Savienības uh, informāciju, vai arī pārobežu konteksta informāciju, vai arī uh, noteiktu taku izveidu un norādi. Mēs pievērsīsimies starptautiskam turismam un mm, strādāsim, lai uzlabotu Eiropas uh, turisma mērķu pievilcību. Kā arī tie turismi, kas no Eiropas Savienības paši ir uh, īpaši uzsveršu sadarbību ar trešajām valstīm kā arī Eiromed zonas dalību valstīm un jauntīstības valstīm. Ķīna un Krievija ir jau iesaistījušās sadarbībā. Un uh, paziņojušas, ka sadarbība veicinās dažādās uh, jomās. Ar Ķīnas tautas republiku jau ir aizsāktas uh, konkrētas iniciatīvas drīz eh, būs arī interneta saikne un būs tāds arī tīkls ar eh, Ķīnu veidots. Mēs vēlamies eh, sadarbību veidot arī Šanhais Expo izstādē. Šādā izpratnē tiek strādāts 1. jūlijā. Mēs prezentēsim mūsu iniciatīvas ar Krieviju, sadarbojamies ar Turismu akadēmiju un attīst, attiecīgi izstrādāsim nākotnes sadarbību. Vēl uh, rūpnieciskā arheoloģija. Tās ir iespējas, kādas vispār nav izmantotas turisma attīstībā. Tādēļ esam atzinuši šo potenciālu, veidojot piekto izdevumu ēdeni, ietveros uh, īpaši mērķi 2010. un 2011. gadā Eh, šeit eh, vēlos pieminēt eh, rūpnīcas, kalnraktuvs un arī citi objekti, kas tiks pārveidoti par turismu mērķiem, kad, kuros turists varēs redzēs, kā agrāk rūpnieciski ražoja produkts, kā agrāk dzīvoja un tā tālāk. Vēlos norādīt uz to, ka šis aspekts ir ļoti nozīmīgs, jo jaunieši šodien ar, ar automašīnu, ar moto, uh, cikla var ceļot pa pasauli, var burtiski um, izmantot ar mobilo telefonu ceļot pa pasauli. Mēs dzīvojam šobrīd daudz labāk nekā mūsu senči, bet viss tas, kas viņiem tagad ir, tas viss ir pateicoties tiem upuriem, kurus nes strādnieki Eh, kuras nesastrādnieki Eiropā, kas strādāja kalnraktuvēs fabrikās, daudz no viņiem arī zaudēja dzīvību. Un pateicoties šiem upuriem, mums vispār ir tāda Eiropa, kāda tā ir tagad. Un Eiropa ir uh, viens no reģioniem, kas neskatoties uz uh, krīzi, uh, dzīvo ekonomiskos, sociālos apstākļos, kas ir daudz labāk nekā mūsu senči to piedzīvoja. Mums jābūt pateicīgiem tādien šādi uh, rūpnieciskās arheoloģijas. Uh, objekti ir ļoti nozīmīgi, nedrīkstam aizmirst mūsu vēsturi un tos upurus, kāds mūsu um, senči nes to bērnu, arī nedrīkst aizmirst. Jūs zinat, ka turisms ir transversāls sektors, tas skar vidas un sociālo jomu, ir saistīts ar citām enerģiju. Uh, patērētāju aizsardzību, iekšējo tirgu, nodarbinātību, kohēziju, izglītību, kultūru, pētniecību, informācijas, sabiedrību, tieslietas, tirdzniecību, vidas aizsardzību, klimata pārmaiņas, attīstību, lauksaimniecību, ārējās attiecības un konkurētspēju. Visas šīs jomas, tās ir politikas, kas šādā vai tādā veidā ir saistīts arī ar turismu jomu. Un, protams, ka ja mēs īpašas centiens īstenojam, lai šīs a, politikas sasaistītu kopā un ietvert arī turismu sektoru ar mērķi, lai nodarbināties šajā sektorā būtu ļoti labi mm, informēti, lai zinātu finanšu instrumentus, kāda ir viņu rīcībā, piemēram, struktūra fonds, reģionālās attīstības fonds, starptautisko sadarbību, tehnoloģisko attīstību, kultūras fondu, izglītības fonds un arī citus aktīvi strādāšu, lai atbilstošās budžeta pozīcijas, kas vēl ir dalītas, tiktu savienotas, ja mēs runājam par turismu veicināšanu Eiropā. Šai kontekstā vēlos parūpēties par to, lai a, turismu sektors tiktu specifiski atbalstīts uzņēmējdarbības jomā uz to būs vērts Eiropas Savienības programmas. Cerams, ka parlaments un uh, padomu mūs atbalstīs, lai radītu atbilstošu instrumentu turismu sektoram. Finanšu perspektīvās 2014. un 2020. gadam. Un tagad pavisam īsi, dāmas un kungi, par to, ko esmu darījis un ko darīšu tai jomā, kāds ir turisma sektorā pēc vulkāna izvirduma Islandē. Jūs zināt, ka gaisa telpa tika slēgta, tāpēc, ka bija šis pelnu mākonis, un komisija izveidoja pagaidu darba grupu, kuru vadīja vicepriekšsādātais Kalas. Es uzreiz savus dienestus norīkoju veikt pirmās aplēses par zaudējumiem ekonomikai turisma sektorā, un pagājuši trešdien man bija video konference uh, ar 27 eh, eh, transportu ministriem un turismu ministriem Eiropas Savienībā, lai definētu, kādas saskaņotas atbildes mēs šeit varētu rast. Pēc sarunas ar ministriem parādījās, ka ir nepieciešams Eiropas monitoringa centrs datu apmaiņai, un jo īpaši ir vajadzīga agrīnās brīdināšanas sistēma turismu sektoram, lai eh, varētu nākotnē uh, Uh, ja rodas problēmas vides uh, un citās jomās, lai varētu kopīgi rīkoties. Kas attiec uz zaudējumiem, tad daudzi ministri jau sniedz pirmās aplēses, šie skaitļi vēl nākamajās dienās būs jāapstiprina. Un saskaņā ar pirmajām aplēsēm no dalību valstīm uh, Francija 260 miljonu eiro zaudējumu, Itālija, Spānija 200, Vācija 100 un Grieķija 60 miljonu Um, miljonu eiro zaudējumu. Un saskaņā ar tiem datiem, kas mums ir pieejami, tad uh, šie zaudējumi ir apmēram 1 miljārds eiro turismu sektorā. Es uh, Simam Kalasam nosūtīju arī vēstuli, aicinot uh, tūroperatorus un aģentūras iekļaut uh, attiecīgajā lēmuma pieņemšanā, kad komisija pieņems uh, lēmums attiecībā uz uh, šī pelnu mākoņa seku novērtējumu. Jūs zināt, ka ne tikai avio kompānijas tika skartas, bet arī turismu sektors, eh, tas, protams, tika skarts tieši. Un tad bija pagājušajā nedēļa vēl preses konference, kurā es pēc iespējas eh, plašāk centos eh, izklāstīt un pastāstīt uh, ka ir nepieciešams eh, būt optimistiskiem, nomierināties, eh, protams, neskatoties uz īriju, jūs droši vien šorīt dzirdējāt, eh, bet mums ir jācenšas pēc iespējas mierīgāk un normālāk strādāt, jo pretējā gadījumā varētu būt arī ilgstošas negatīvas sekas uz uh, avio satiksmes nozari. 27. septembrī būs uh, Eiropas reliģiskās un uh, kultūras uh, braucienu diena. Tad būs arī paziņojums par uh, turismu un 18. un 19. novembrī būs Maltā turisma fórums. Dāmas un kungi, es atvainojos, ja tas viss tagad bija nedaudz uh, ātri, ko es šeit izklāstīju, bet uh, es. Uh, um, ņēma vairāk laika, iztērēja vairāk laika, lai pastāstītu par šīm lietām, jo turismu sektors ir ļoti būtisks. Tas nav nekāds uh, uh sekundārs uh, sektors. Uh, Tas ir sektors, kas ir būtisks un nozīmīgs uh, mūsu Eiropas Savienības ekonomiskajā attīstībai. Paldies! Commissioner, thank you. Paldies komisāru kungam, paldies par jūsu ievadvārdiem, īpaši par šo industriālā mantojuma turismu. Man dikt patīk šī ideja. Mums ir runāt gribētāju sarakstā vesela virkne gribētāju, šobrīd tāda ir 15. Līdz ar to Saprotiet, man kolēģi, es pacelšu āmuriņu, un tad jau ir bīstami. Ja es to paceļu ar lielu apņēmību, tas nozīmē, ka jums tūlīt ir jābeidz. Tātad katram trīs minūtes no grupas runātājiem un divas minūtes pārējiem runātājiem. Un lūdzu, ieturieties šajās trīs un divās minūtēs, jo tad um, varbūt darīsim tā, ka komisārs pēc pieciem jautājumiem atbildēs, un nevis visus 15 uzreiz, un ar jūsu labu sadarbību mums arī izdosies to īstenot. Paskola kungs no EPP, trīs minūtes lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs! Sveicināts šeit, Tajānī kungs! Sveicināt atkal pie mums! Mums eh, tiešām ir bijusi tā laima un izdevība, ka jūs eh, savā jaunajā amatā atgriežaties parlamentā. Jūs eh, vienmēr esat iestājies par turismu un transportu, un tagad jūs esat transporta komisārs, un pie tam mūsu uh, Eh, teikšana, mūsu mandāts ir palielinājies, jo jaunais līgums eh, apgalvo, ka mums ir jaunas pilnvaras. Kā jūs ziniet, runājot par jau kāda veida progresu proporcionalitātes un subsidiaritātes īstenošanā, mums nav izdevies sasniegt īpaši daudz. Un eh, dalību valstis visu laiku mēģina nokost gabalu no jūsu atbildības. Mums visiem tas ir zināms. Runājot, piemēram, par turisma atbilstīgas politikas izveidošanu, mums ir jāsadarbojas ar dalību valstīm, proti komisijai ir jāsadarbojas ar dalību valstīm. Tāpēc eh, lūdzu neļaujiet ierobežot jūsu pilnvars un jūsu mandātu. Tas, ka atbildība ir dalīta, nozīmē to, ka dalību valstīm arī ir sava atbildība turismu jomā un tās uzskata jūs par konkurentu. Tāpēc ir svarīgi saprast, ka pat, ja mēs esam konkurenti, mums ir jāīsteno tāda turisma politika, kas nāk par labu visiem eiropiešiem. Līdz ar to, kā jau priekšsēdētājs teica, mums ir ļoti īsa runātā, runāšanas laiks, un es vēlētos pieminēt pāris momentus, kuri jau ir pazīstami visiem un kuriem lielākā daļa piekrīt. Es piekrītu pilnīgi visam jūs teiktajam, no līdz zē. Jūsu runa bija ļoti inteliģenta, dziļa, ambicioza, Un tas pierāda to, ka mums vēl ir daudz darāmā. Vienlaicīgi mums ir jāmēģina neuzkāpt uz pirkstiem dalību valstīm. Runājot par mūsu jaunajām pilnvarām, kuras ir atrunāts līgumā, būtu ārkārtīgi svarīgi, ja mēs varētu koordinēt un apkopot to rīcību, kas tiek īstenota dalību valstīs, un tādajādi mēs kā Eiropa varētu, pievien, mēs varētu pievienot pievienoto vērtību. Jums kā komisāram ir jāorganizē konsultācijas, un es uzskatu, ka tas arī ir komisijas galvenais uzdevums apkopot informāciju, veicināt konkurenci, veicināt ilgtspējīgu turismu nodrošināšanu un uh, darīt zinām Eiropas turismu arī ārpus mūsu robežām. Uzskat, ka tas ir iespējams, ka tas ir iespējams jaunā līguma ietvaros. Līdz ar to mums ir pieejama vesela virkni instrumentu, un tas ir labi. Taču varbūt eh, vajadzētu izmantot arī citus instrumentus, kuri, piemēram, šobrīd Spānijai, Itālijai un citām valstīm ir pēdējā laikā devuši ļoti lielu labumu, piemēram, Kalipso. Tas ir ļāvis integrēt turismu politiku senioru politikā, un šī politika ir izrādījusies ļoti veiksmīga. Komisāra kungs, mums ir jāapkopo Eiropas turismu politika, un tas eh, attiecās gan uz Eiropas pārobežu sadarbību, gan arī uz Eiropas ārējām robežām. Līdz ar to mērķu mums ir ļoti daudz, tie ir ambiciozi, kā jau jūs savā ievadrunāt redzējāt, teicāt, jā, es redzu, ka jūs paceļat āmuriņu, līdz ar to vairāk nerunāšu. Bija liels prieks ar jums. Prieksēdētājs Alkadrāvī kungs, trīs minūtes no sociālistu grupas lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Vēlētos pateikties arī komisāru kungam par ievadrunu. Protams, visiem ir skaidrs, ka turisma industrija Eiropai ir ļoti būtiska. Es zinu, ka transports šobrīd no jūsu portfeļa ir noņemts, un tomēr transportam uz turismu ir ļoti liela ietekme. Un eh, to pierādīja pēdējo nedēļu notikumi, kad vulkāna izvirdums īst, Īslandē mēs redzējām, kādas bija grūtības cilvēkiem pārvietoties, un līdz ar to parādījās debats un sakarsušas sarunas par to, kādas ir, pacī, patērē, kādas ir klienta tiesības Un mums ir jārunā gan par turismu nozīmīgumu, gan arī par tā iespaidu uz nozari. Mums ir jārunā arī par turismu ilgtspējīgu. Runājot par īstenošanas politiku, mums būtu jāstāv abām kājām uz zemes un tiešām jāskatās, ko tad cilvēki patiesībā vēlas. Tas, kas mani bieži pārsteidz, un tas ir tiešā jūsu kompetencē, varbūt, ka vajadzētu izveidot integrētu dzelzceļa biļešu pirkšanas sistēmu, bet varbūt, ka vajadzētu tajā iekļaut arī citu transporta veidu biļetes. Es uzskatu, ka informācijai ir jābūt, līdz ar to klientam būtu jābūt iespējai salīdzināt, ko piedāvā viens vai otrs pakalpojums sniedzējs. Nākamais - kā tiek piešķirtas zvaigznes viesnīcām un mājvietām. Visi šie momenti ir būtiski. Es saprotu, ka tas ir būtiski gan dalību valstīm, gan iedzīvotājiem, un es saprotu, ka tas ir dalību valstu kompetencē. Vēl bez tam vajadzētu runāt par eh, karsto sezonu un augsto sezonu, tātad eh, liela pieprasījuma sezonu un zema pieprasījuma sezonu. Nākotnē ir pilnīgi skaidrs, ka arvien vairāk vecāka gada gājuma cilvēku ceļos, un viņiem varbūt nav tik strikti nodalīts tātad darba sezona un atvaļinājuma sezona. Vēl bez tam es uzskatu, ka uh, kopīgas mājaslapas izveida ir lieliska ideja. Un tomēr varbūt, ka var to sadalīt vairākās tēmās - Eiropas kultūrālās pilsētas, Eiropas mākslas pilsētas un citās. Un visbeidzot, tas ir gan komentārs, gan jautājums. Jūs šeit pieminējāt veselu virkni momentu, un man personīgi izskatās, ka jūs vēlaties pavirzīt subsidiaritātes robežu arvien tālāk un tālāk. Jūs runājat par harmonizāciju, un es jums vēlētos jautāt, cik tālu jūs vēlaties iet. Alda grupa trīs minūtes. Paldies, priekšsētāj kungs, paldies, komisāra kungs, par jūsu stāstīto un par uh, jūsu teikto. Es atsaukšos. Elka Draukungs arī pateica jau diezgan daudz no tā, ko es gribēju uzsvērt. Turismi ir ļoti nozīmīgi jumti. Lisabonas līgums mums piešķir lielāku kompetenci un mums vajadzētu to izmantot. Daudz no mums nemaz nezina, ka mums ir lielāka kompetence un mums vajadzētu vairāk uzmanības uz to koncentrēt. Pāris punkti, kas ir saistīti arī ar jautājumiem. Pirmkārt, jūs teicāt, ka jūs vēlat integrāciju politikas un finanšu jomā. Un jūs finanšu jomā teicāt, ka jūs gribat budžeta līnijas apvienot, kas ir saistītas ar turismu. Mans konkrēts jautājums. Man liekas, ka tas ir labi, ja būtu vairāk finansējumu, bet ko jūs sagaidat? Kas ir iespējams? Vai jums ir kādi, teiksim, skaitļi, jūs gribat tikai kaut ko apvienot, jeb vairāk prasīt turismam? Nu, kāds tad ir jūsu plāns? Nākošais - informācijas tehnoloģijas. Jūs runājāt par veicināšanu. Tas ir ļoti nozīmīgi, un šeit sasaist ar transporta sektoru ir skaidra un uh, izteikta. Un pat žēl, ka mm, atbildība komiteja, komisijā ir sadalīta. Ļoti jauka, ka uh, um, mēs jūs redzat šeit, bet nu, būtu labi, ka transports ar turismu būtu saistīts. Un uh, mēs zinām, ka pasažieru tiesības, un toši parādīja arī uh, vulkāna izvidrums, ka ir saistīts arī ar transportu. Elka Dravīkungs jau runāja par vilcieniem. Mums ir nepieciešama iespēja, ja tagad ir šis, uh, šīs turisma iespējas, mēs grib, gribētu nu, tādu pastāvīgāku uh, rīcības iespēju, piemēram, arī internetā labāku pārskatu Jūs runājat par to, ka jūs gribat pagarināt maksimālo sezonas laiku. Nu, to jau klimata pārmaiņas ir darījušas un saīsinājušas sezonu ziemas sporta veidā. Un jūs <clears throat> varbūt arī Kalipso programmas ietvaros varētu strādāt un vairāk iesaistīt vecāks cilvēks un cilvēks ar īpašām vajadzībām. Tagad Eiropas, markība Eiropas zīme. Nu, Tas ir zināms, arī ilgspējīgi jau ir zinām, un vajadzētu jaunās dalību valsts vēl vairāk iesaistīt un fokusēt darbību uz viņu. Uh, attīstību, ja mēs runājam par Eiropas turismu, un uh, aptvert uh, plašāku tādu skatījumu arī citas valsts. Jūs runājat par 27. septembri kas varētu būt reliģisko un kultūras taku diena. Es nezinu neko par to, ko jūs plānojat. Uh, kas ir plānots, kādas aktivitātes būs. Paldies. Paldies, un tagad zaļo vārdā Kramerkungs. Arī no manis paldies, paldies par jūsu teikto. Jūs vairāk pieminējāt to, ka ilgspējīgi ir ļoti nozīmīgi un ka vajadzētu novērst kļūdas. Nu, es gribētu uzsvērt, rītdienas turisms ir vai nu ilgspējīgs, ja vispār nenotiks. Vidusjūras piekrast lietas ir turisms izpostījis, un tas nedrīkst atkārtoties. Uz to jānorāda. Ilgtspējīgs turists ir nozīmīgs arī tādēļ, ka Eiropas Savienības mērķis ir samazināt CO2 izmešus. Kā jūs sadarbojaties ar citiem komisāriem, kādu ieguldījumu turisms dos finansēšanā, lai sasniegtu šo mērķi? Nākošais - pasažiertiesības. Par tām jūs runājāt. Ilgspējīgs turisms šeit uh, mīnus ir tas, ka uh, velosipēdu nevar ņemt līdzi uh, atvilcienos. Uh, jau gadu desmitiem daudz cilvēku izmanto uh, velosipēdu, pieaugums ir ļoti ī, redzams, bet uh, dzelzceļš vēl nav piemērojies. Mēs uh, pieņemām lēmums par tiesībām, bet ko jūs darat, uh, lai visos, vil, visos vilcienos varētu ņemt līdzi velosipēdu? Jūs runājat par vēsturisko arheoloģiju, piemēram, par kalnu raktuvēm. Tas ir interesanti, kā mēs varētu nākotnes paudzēm parādīt, kas agrāk ir bijis un ir bijis iespējams. Un, manuprāt, ir interesanti ir tas, um, dzels priekškars dalīja Eiropu. Mums ir Eiropas veloceliņi 12 un 13 arī tiek uh, veidots. Uh, un tie ir pārņemti ten tīklos. Parlaments par to balsoja ar vairākumu. Vai jūs kā komisārs arī esat par to, lai, par, lai komisija atbalstītu šo parlamenta nostāju, un vai jūs darbosieties, lai padome 70 tūkstošu uh, veloceliņu, 70 tūkstošu kilometru uh, veloceliņus atzītu un integrētu? Uh, šī dzels uh, uh, priekškara krišana dod iespējas uh, attālinātām teritorijām, kas bija stipri tālu. Es nesen biju Maķedonijā. Ir sadarbība starp Maķedonijas un Bulgārijas reģioniem. Viņi ir parakstījuši sapratnes protokolu, vēlas sadarboties, un viņi vēlas šo ekonomisko potenciāli izmantot, kādu turismus var uz, kādus var izmantot labāk. Vai jūs tos atbalstat? Pēdējais jautājums. Sadarbība ar citiem komisāriem. Kā jūs veidojat to? Jo atbildība ir ļoti sadalīta Eiropā un kā mērķi turismu jomā tiek saskaņot ar citu komisāru darbu, īpaši par finansējumu, kur virzās naudas, piemēram, turismu sektorā 60% autoceļiem, un jūs, eh, kā turismu komisārs, nevarēsiet lielu labumu no tā gūt. Bet, ja uzsvars ir uz ilgspējīgo turismu, tad var daudz ko sasniegt. Kā jūs veidosiet sadarbību? Un pēdējais šajā raundā Kantiāna kungs divas minūtes lūdzu. Eh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Man uh, ir ļoti liels prieks šodien mūsu vidu redzēt manu paziņta Jānīkungu. Es novēlu jums visu to labāko jūsu pilnvaru laikā, un kā jau jūs pilnīgi pareizi apgalvojāt, tad uh, šobrīd mēs runājam par treš, turismu kā trešo visnozīmīgāko Eiropas ekonomiskās aktivitātes jomu, un es uzskatu, ka tam vajadzē, uz to vajadzētu arī attiecīgi vērst uzmanību. Jūs jau minējāt par to, kā turismam vajadzētu at attīstīties tuvākajos gados, un šī vīzija ir lieliska. Taču, ko vēlējos pateikt? Un ne tikai pateikt, uzsvērt ar adekvātu subsidiaritātes principu izmantošanu un ar adekvātu sadarbību un palīdzību dalību valstīm. Tas jau šeit izskanēja patiesībā, un arī jūs to pieminējāt savā ievadrunā. Tātad, īstenojot visus nepieciešamas pasākumus, mums vajadzētu runāt arī par pakalpojumiem. Un es uzskatu, ka mums ir tāda nenopietna mm, attieksme pret visu šo jomu. Mums vajag varbūt izvērtēt, kādas ir turisma takas, kādi ir piedāvātie turisma veidi, un tas tam, tam ir jātiek izvērtētam. Piemēram, to ir mēģinājis darīt Eiropas padome. Un viņi ir mēģinājuši izvērtēt, kādas ir turisma galamērķu vietas Eiropā. Mums ir jābūt atvērtiem, pret to, ko ir izdarījusi citas institūcijas. Tas bija pirmais, otrais. Mums vajadzētu runāt par vienkāršošanu. Un visbeidzot, ir jārunā par tiesībām, par klientu tiesībām. Komisāra kungs, varbūt mēģināsiet atbildēt uz šiem pieciem jautājumiem? Paldies, priekšsēdētāja kungs! Io sono commissario Tātad es esmu turisma komisārs un stājos šajā amatā 9. februārī. Līdz ar to man ir bijis burtiski pāris mēnešu laika un nav iespējams šajā laikā atrisināt visas problēmas. Es mēģināju ievadrunā aprakstīt un paskaidrot tās programmas, kuras mēs šajā periodā esam, ar kurām strādājuši. Šeit vairāk deputāti pieminēja subsidiaritātes principu un par to, kāds ir Eiropas atbildības un kāds dalību valstu līmenis. Par to mēs patiesībā runājām neformālajā ministru padomē Madridē. Un eh, es, protams, nevēlos uzņemties atbildību par dalību valstu atbildību, un es arī netaisos viņām nokamt gabalu no atbildības. Un tomēr komisijas izstrādātās politikas mēs vienmēr uzskatām par pievienoto vērtību dalību valstu darītajam. Proti, tas ir kaut kas, kas palīdz dalību valstīm. Tā ir virsvērtība, pievienotā vērtība. Spānija, Francija un Itālija ir parakstījusi noliegumu turismas jomas sadarbībā. Tātad šo valstu turisma ministri parakstīja Eh, šo vienošanos, un ceturtais parakstītājs bija komisija. Tad tas bija tāds četrotnis parakstīts dokuments. Un iespējams, ka mums vajadzētu šādu veidu nolīgumu, piemēram, paplašināt. De, šajā sistēmā vēlētos iekļauties arī Beļģija. Beļģijas turisma ministrs ir izteicis šādu ideju. Tā tad Eiropas Savienības sadarbība, piemēram, ja turisti dodās uz Franciju, Itāliju un Spāniju. Tad kā mēs to visu savilksim kopā? Tad eh, Eiropā varbūt skatīsimies uz to matemātiski. Tātad 10 plus 10 plus 10 ir 30, bet ja mēs pievienojam vēl Eiropas līmeni, tad sanāks, ka mums sanāk nevis 30, bet teiksim 40. Milānā 2015. gadā ir paredzēts pasaules ekspo. Un varbūt, ka mums jau būtu jāgatavojās šim pasākumam. Tas nozīmē, ka miljoniem cilvēku ieradīsies, un tas pats attiecās arī uz Olimpiskajām spēlēm. Kāpēc tad varbūt nemēģināt palielināt to cilvēku skaitu, kur Eiropā vēlētos uh, nodarboties ar turismu un piedāvāt, piemēram, jūs variet eh, apmeklējot Madridi, nopirkt biļeti arī dzelzceļā un, piemēram, apmeklēt Beļķiju, Beļģiju. Ja, piemēram, cilvēki ierodās no tālajiem austrumiem, tad eh, mēs viņiem varam piedāvāt, piemēram, no Milānas doties pavisam viegli uz Venēciju, uz Budapeštu, uz Vīni, arī Beļģiju, un tā būtu Eiropas pievienotā vērtība, ka turisti, kas ierodās Eiropā, nepalikt vienā dalībvalstī. valstī. Tas ir vēlreiz to, ko es atkārtoju, ka 10 plus 10 plus 10 nav 30. Eiropas gadījumā tas varētu būt 40. Tātad to redzu kā Eiropas pievienoto vērtību un uzskatu, ka tas attiecās pilnīgi uz visām turismu jomām, lai arī jau kāds transports tiktu izmantots. Es neteicu, ka vajag ierobežot subsidiaritātes principu dalību valstīm, bet eh, tiekoties ar finanšu ministriem, ir skaidrs, ka finanšu ministri saprot, ka Eiropas Savienība vēlas viņiem palīdzēt, nekāpjot viens otram uz kāju pirkstiem. Mēs vēlamies vienkārši palīdzēt un sniegt pievienoto vērtību. Protams, ka mums ir jāmēģina arī par kaut ko vienoties. Es eh, nezinu, vai var kaut ko uzspiest, piemēram, vai mēs varam uzspiest, lai visās dalību valstīs pārdotu vienāda tipa biļetes tā ir dalību valstu starptav, starptav, savstarpējās vienošanās joma, un tomēr es tiešām uzskatu, ka dalību valstīm vajadzētu vienoties savā starpā, un tas nāktu par labu viņām, bet viņām tas pašām ir jāsaprot. Es, protams, varu sagatavot dokumentus, un esmu to jau arī darījis, un um, mēs eh, mēģināsim savērpt kopā turismu un transportu. Runājot, piemēram, par pilsētu transportu, tā tad mēs šeit runājam par eh, tiesībām, par iedzīvotāju tiesībām. Šeit tika pieminēti seniori, un vai kāds ir runājis par to, ko nozīmē tiesības būt turistam? No praktiskā viedokļa tas nevienmēr ir skaidrs. Tātad eh, transporta komisārs, es esmu eh, transporta komisārs jau ir bijis, tagad es esmu turismu komisārs, un tomēr es uzskatu, ka vajadzētu savērt tos abus kopā. Es eh, esmu strādājis ar cilvēkiem, kur ir atbildīgi par šo jomu, un tāpēc es varēšu izmantot ļoti veiksmīgi manas iepriekš iegūto pieredzi arī turismu sektorā strādājot tagad. Tagad varbūt noslēgumā. Eh, vienmēr tiek teikts, ka nauda rada problēmas, bet patiesībā naudai ir jābūt arī turismu pamatā. Jebkurai programmai ir jābūt finansējumam. Taisnība. Mēs runājam par dažādu budžeta kategoriju konsolidēšanu. Un ir taisnība, ka tas būs nepieciešams, ja mēs vēlamies sniegt adekvātu atbalstu Eiropas turismam. Bet eh, kas turismam īpaši varētu nākt par labu, ir dažādas programmas uzņēmē darbībai, un komisija pie tā arī strādā. Mums ir jau īpaši instrumenti turisma jomā, un tas eh, ir paredzēts arī 2014. un 2016. gada daudzgada finanšu plānā. Ir pienācis laiks strādāt un domāt kopīgi par to, ko mēs vēlamies sasniegt ar šo finansējumu, un tuvākajos mēnešos Eiropa to arī darīs. Uh, Savā nākošajā paziņojumā par Eiropas turismu jomu es mēģināšu definēt un skaidri runāt par šiem mēnešiem, par šiem projektiem. Mums ir jāiesaista gan iesaistītās puses, gan arī parlaments. Mums ir jārunā par to, ko vēlamies sasniegt un kas ir sasniegts. Par to mēs runājām arī neformālajā tikšanās reizē Madridē. Vēl bez tam ir jābūt integrētai pieejam. Esmu mēģinājis pētīt un iepazīties ar visiem faktoriem, kas eh, varēs sniegt visaptvarošu risinājumu. Un, protams, ka es sadarbojos ar maniem kolēģiem. Ilgtspējīgs turisms. Savā ievadrunā jau runāju par ilgtspējīgumu indikatoriem. Piemēram, mēs varētu ieviest tā saucamo zilo karogu sistēmu turistu, turismu, ga, turismu galamērķu vietām. Tā ir vienkārši tāda doma, kā uh, noskaidrot visapmeklētākās vietas, un tomēr kā to visu savert kopā ar turismu politiku. Mums ir jāsaglabā, jāsaglabā dalību valstu kultūrālais mantojums. Šobrīd tas diez vai notiek pietiekam lielā mērā. Šeit runa gāja par reģionu izpēti, un es uzskatu, ka ja mēs tajā ieguldīsim, tad galu beigās tā var izrādīties vistiņa, kas izdēja zelta oliņu. Krēmerkungs, jūs teicāt, ka es uh, iestājos kā komisārs par velosipēdis tiesībām. Šodien turismu komisāra amatā es turpināšu runāt par velosipēdistu turismu, kas, manuprāt, ir viena no tām turismu jomām, kas attīstās visstraujāk. Piemēram, manā valstī šī joma strauji pieaug. Tie ir tā saucamie turisti velosipēdisti, jeb velotūristi. Tas jau nav tikai transporta jautājums, kas patiesībā nav mana kompetence, bet um, mums varbūt vajadzētu izveidot adekvātus riteņu veloceliņus, un par to jau esam runājuši. Bet uh, vienmēr esmu gatavs izskatīt šos jautājumus ar jums, un, protams, ka šīs debats mēs arī turpināsim. Vēlreiz atkārtošu, ka man uh, Ir ļoti svarīgi uzklausīt jūsu idejas, varbūt, ka varat tās uzrakstīt, atsūtīt man. Varbūt, ka komisi, komiteja, jūsu komiteja var sagatavot kopīgu tādu apkopojumu par jūsu idejām un būšu priecīgs, ja jūs to izdarīsiet. Priekšsēdētājs, paldies! Jā, es e, vienmēr kā, komi kā šīs komitejas priekš priekšsēdētājs esmu iestājis par to, ka mums ir jābūt dialogam. Nākamais - divas minūtes Ajala Sanders kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu pievienoties eh, tiem vārdiem, kurus teica Luis de Grandes. Viņš pauda prieku par to, ka jūs, eh, Tajānī kungs, eh, esat kļuvis par atbildīgo personu par turismu. Uh, Eiropas Savienībā, bet gribētu teikt Maisners kundzei, ka uh, Uh, turismas netika sadalīts, tas uh, tika iekļauts uh, rūpniecības komitejā, bet tas bija tā tāds nabaga brālēns šajā komitejā, tātad ne tas svarīgākais jautājums. Un tagad tika konstatēts, ka turisms nav nekāda rūpniecības politika, nebija arī juridiskais pamats, bet nebija arī politiskās grības šajā jomā kaut ko darīt, un es domāju, ka komisijas ierēdņi ļoti pareizi tomēr rīkojās, un uh, parlaments arī to atbalstīja, ka Lipso ilgtspējīgs turisms uh, šī iniciatīva un citas iniciatīvas nāca tieši no Eiropas parlamenta, vai arī bija tādas iniciatīvas, ko mēs atbalstījām, lai turisms netiktu pilnībā aizmirsts. Tā Jānīkungs, jūs pazīstat šo komiteju, jums ar mums ir arī labas attiecības. Uh, Un tāpēc mēs esam priecīgi, ka jūs tagad uzņematies iniciatīvas turismu jomā, jo mums ir jāveido Eiropas zīmols, iekļaujot visu Eiropas daudzveidību tajā, kas šeit ir Eiropā, un vēl mums arī ir tiešām mārketinga jomā jādarbojas gan ekonomiskā, gan turisma izpratnē, jo turismam ir jātīstās, nedrīkst kāpties atpakaļ, kā tas bija pagātnē. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīga daudzgadu programma. Ja mēs runājam par kvalitāti uh, turisma nozarē, tad arī cilvēku resursi ir ļoti būtiski. Cilvēkiem ir jābūt profesionāļiem šajā jomā, tas ir ļoti būtiski, un uh, tāpēc šis temats arī ļoti intensīvi jāskata. Vēl gribētu runāt par uh, daudzveidīgu turismu Eiropā. Eiropā ir daudzveidīgas uh, iespējas, bet mums ir vajadzīga ne tikai kultūras, uh, ne tikai kultūras turismas, bet mums ir jārod dažādas iespējas. Tagad Bilbao kundze divas minūtes lūdzu. Paldies priekšsādētāji. Paldies komisāra kungs. Es piekrītu tiem mērķiem, kurus jūs pieminējāt, arī tām vadlīnijām, kuras jūs uzskaitījāt savā programmā. Gribētu tomēr piebilst vienu lietu. Es domāju, ka turisms eh, Eiropā var būt konkurētspējīgs un uh, veidot jauninājumus, ja mēs uh, respektēsim visas iesaistītās puses. Un šeit ir jārīkojas ļoti uzmanīgi. Visās programmās un visos dokumentos ir jānorāda uz to, ka mums ir jāpielāgojas eh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un ar ierobežotu mobilitāti. Tam ir jābūt tam atšķirīgajam Eiropas turismā, Eiropas turismu nozarē, jo šeit mēs eh, taču vēlamies arī sociālo ilgtspējību garantēt. Un tāpēc es gribētu jūs lūgt šo aspektu īpaši ņemt vērā. Otrakārt, profesionalitāte. Es domāju, ka uh, daudz ko var uzlabot Eiropas turismā, izglītojot cilvēkus, kas strādā šajā sektorā, bet tas nozīmē, ka ir vajadzīgas eh, tālāk izglītības programmas, lai šajā sektorā eh, šis sektors kļūtu arī tāds kā pievilcīgāks darbiniekiem, lai tam būtu labāka slava. Un šeit mēs arī savu politiku varam uzlabot. Arī reģioni ir jāiesaista turismu politikā, jo uh, tiem šeit ir kompetences un ir arī attīstīts dažādas reģionālas programmas. Gribēju jautāt, vai uh, lauku attīstību jūs arī ņemsiet vērā, jo lauku attīstība ir saistīta arī ar ilgtspējību gan ekonomikas, gan sociālā, gan vides izpratnē. Un daudz uzņēmumu ir ļoti mazi uzņēmumi, un tāpēc uh, tie nevar saņemt uh, Uh, finanšu līdzekļus, atbalsta līdzekļus, ko jūs šeit plānojat uh, darīt. Varu piekrist arī Jālas kundzei, ka ir uh, jāizstrādā varbūt dažādi maršruti, piemēram, vīna darītavu maršruti un takas. Tas ir ļoti interesants lietas, ko varētu darīt. Bārčkungs, divas minūtes lūdzu. Oui, merci, le, monsieur le président. Paldies, priekšsētāji kungs, komisāri kungs, arī es gribu pateikties par jūsu teikto jau 20 gadus uzsveram to, ka ir jaunas tendences, lai turisms attīstītos, īpaši kultūras turisms. 97. gadā politiska vienošanās notiks starp Eiropas padomi un Luksemburgu un tika veidotas takas, tika attīstīts šīs takas Un ir daudz tematiskas, piemēram, šūmaņu taka un uh, arī uh, olīvu taka, Andalūzijas taka, zīda un tekstila taka Eiropā un tā tālāk. 17. oktobrī 2007. gadā Eiropas parlamentūrisma un transporta komiteja uh, apstiprināja jaunu dokumentu. Uh, sadarbībā ar jauniem partneriem. Īpaši vēlamies iedrošināt tās iniciatīvas, kādas ir veidojot kultūras mantojuma apgūšanu. Šai kontekstā vēlos uzdot divus jautājumus. Kā jūs domājat, kā var attīstīt kultūras reliģiskās taks? un kā uh, Eiropas padoms šī atbalsta uh, zīme var uh, veicināt skaidra turismu attīstību, kas ir Eiropā. Tas atļaut Eiropas pilsoņiem labāk izprast Eiropas kopējo mantojumu. Un otrkārt, ko jūs domājat uh, par palīdzības uh, sniegšanu, kāda ir kultūras uh, takām, lai tās būtu redzamākas, lai labāk uh, izmantotu atbildīgu un ētisku turismu, kas atbilst sociāliem vidus un kultūras aspektiem, būtu arī ilgtspējīgs. Šie mērķi, kā jūs jau teicāt, tie ir ietverti arī 15. aprīļa konferencē. Paldies! Paldies! Fidenza! Kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Pavisam īsi! Vispirms eh, gribētu eh, novēlēt veiksmi komisijas vicepriekšsādātājiem Tajānī. Viņa priekšā ir milzīgs izaicinājums. Daudz jau minēja subsidaritāti. Tas visiem eh, ir skaidri redzams, un to vēl sāsina tas, ka nacionālās kompetences bieži vien arī reģionālā līmenī uh, ir noteiktas un uh, pat nacionālā līmenī to bieži vien ir sarežģīti pārvaldīt un uh, Eiropā to būs vēl sarežģītāk pārbald, pārvaldīt. Tātad Eiropai šeit kaut ko panākt un tomēr uh, neiejaukties uh, dalību valstu kompetencēs nebūs nemaz tik vienkārši. Eiropas uh, marķējums, zīme, jeb zīmols, uh, ar to vien, protams, nepietiks. Uh, tam ir vajadzīgs atbilstošs pamats ar atbilstīgu politiku turismu attīstībai, bet Eiropas parlaments noteikti šādu iniciatīvu var atbalstīt. Kas man vēl liekas uh, labi, labi tas, ka šeit jūs minējāt dažādus startautiskus pasākumus, piemēram, Olimpiskās spēles, Expo un um, vēl visādas lietas, kas Eiropā notiks, to jau mēs uzklausīšanā pieminējām. Uh, Un daudz no šādiem pasākumiem var būt ļoti būtiski Eiropas tēlam kā uh, turismu galamērķim. Ļoti būtiski ir arī tas, ka pēdējās dienās bija arī paziņojums par tīrām automašīnām, energoefektīvām automašīnām, un es domāju, ka šī pieeja arī ir ļoti ambicioza Un tāpēc gribēju zināt, vai jūs eh, vēlaties šeit veidot saikni starp eh, pilsētām un uh, turismu šeit. Paldies, Fidanza kungs. Un pēdējais jautājumu uzdos, jautājumu uzdos Savisārs kundze šajā jautājumu kārtā. Divas minūtes, lūdzu. Aita, raisīmēs. E... Paldies, priekšsēdētāji. Godātais komisāra kungs. Jūs runājāt par daudzām ambiciozām idejām, un man jums ir jautājums. Jums, kā bijušajam transporta ministram, es atbalstu to, ko jūs teicāt par jaunajām ģimenēm un par eh, cilvēkiem, kuri nav tik turīgi Eiropā. Jūs runājāt par investīcijām, alternatīvos un ilgtspējīgos transporta veidos Un mans jautājums eh, varbūt eh, būs nedaudz nepieklājīgs, bet kā var nabadzīgākiem cilvēkiem dot iespējas apmeklēt, piemēram, mūsu viduslaiku pilsētu Tallinu vai mūsu tīro dabu, uh, Baltijas uh, valstis joprojām ir aiz dzels priekšskara, jo nav nekādu dzelzceļa savienojumu ar citām valstīm. Un vēl viens jautājums, vai jūs piekrītat, ka Rail Baltica, uh, tātad dzelzceļa projekts, ir tāds, kam ir uh, vajadzīgs Eiropas uh, atbalsts un griba, jo ekonomiski šis projekts neatmaksāsies tas finansiāli arī nav tik nozīmīgs, kas nozīmē, ka citas dalība valstis varbūt to neatbalstīs. Paldies, vēl ir septiņi runātāji balso, tātad runātāji sarakstā, vairāk runātājus nepieņemšu, jo es uh, sastādu sarakstu, uh, pēc tam es sadalu laiku, un ja kāds pēc tam piesakās, tad tas visu to izjauc. Tātad tagad runātāji sarakstā vēl ir septiņi runātāji. Uh, and, uh, uh un priekšsēdētājs arī vēl beigās, bet varbūt jūs, komisāra kungs, tagad varētu atbildēt uz šiem jautājumiem un pēc tam pārējos. Paldies! Es grib, gribētu atsaukties uz to, kas tikko tika pajautāts, bet arī, ko teicā Jāla Senders kundze un Bilbao kundze. Es arī domāju, ka uh, vajag. Uh, dažādos eh, turismu veidus ņemt vērā. Tas attiec uz visu Eiropas Savienību. Mums ir būtisks arheoloģiskais mantojums, daba, vēsture, lauksaimniecība, šie te vīna ceļi, esmu itālis un vīna ceļi, protams, man šķiet ļoti pievilcīgi, bet ir arī citas lietas, kas ir ļoti interesantas. Uh, Mums ir arī reliģiskais turisms, kas ir ļoti būtisks. Santiago de Compostela, bet arī citas vietas. Tātad mums ir ļoti daudz, kas, kas ir jāņem vērā. Es esmu katolis, bet eh, nav jau runa tikai par uh, katoļu, bet vispār kristīgām uh, vietām, svētceļojumu vietām un arī par ebreju un musulmaņu mantojumu. Arī islāms eh, vēsturiski ir bijis Eiropā, un to visu mēs varam izmantot šīs dažādās iespējas, kas šeit pastāv. Mēs jau nevēlamies Eiropu par tādu, prezentēt kā tādu visu vienādu, bet uh, ir dažādas valodas Eiropā, un uh, Eh, ir šī te daudzveidība, kas mūs eh, no vienas puses vieno un no otras puses piedāvā dažādas iespējas. Un no ziemeļiem līdz pat dienvidiem mums ir iespējas eh, runāt par dažādiem ceļiem un veidiem, kā mēs esam savienoti. Uh, bet eh, visas šīs iespējas, kas mums ir, būtu pēc iespējas labāk jāizmanto. Bilbao kundze minēja lauksaimniecību, arī tas ir būtisks elements turisma attīstībai. Šeit nav runa tikai par eh, gastronomisko turismu, bet arī, piemēram, par apmeklējumiem eh, zemnieku saimniecībās, jo ir taču daudz cilvēku, kas negrib braukt ne uz kalniem, ne pie jūras, Viņi grib kaut kur vienkārši apmeklēt uh, kaut kādus uh, lauksaimniecības ražošanas uzņēmumus vai, piemēram, uh, dzīvnieku fermas, lai bērni zinātu, kā tad izskatās zirgs un govs, jo cilvēki un bērni, kas dzīvo pilsētās, varbūt nezina nemaz, kā dzīvnieki izskatās, viņi nezina, kāda ir atšķirības starp trusi un zaķi. Un šīs iespējas, ko piedāvā turisms, tātad apmeklēt zemnieku saimniecības, vajadzētu izmantot es, kad man bija mazi bērni, uzreiz devos ar viņiem uz eh, zemnieku saimniecību, lai parādītu, kā izskatās uh, dzīvnieki. Un ir svarīgi šo sektoru ņemt vērā ne tikai gastronomiskā izpratnē, bet arī citos veidos lauksaimniecības eh, joma šeit ir būtiska, un tas tiks iekļauts arī septembra paziņojumā. Vēl tika teikts, pieminēts tas, ka Uh, tātad es tikos ar uh, Eiropas padomas ģenerāla sekretāru un mēs runājām par šiem te kultūras maršrutiem. Mēs uh, šo iniciatīvu vēlamies izmantot. Tā nav Eiropas Savienības iestāde, bet šo te darbu, ko dara Eiropas padoma, mēs varam izmantot. Protams, saskaņojot to visu ar padomu un komisiju. Un 27. septembrī būs uh, Eiropas kultūras un reliģijas maršrutu dienu šeit Brīselē, un tā būs arī iespēja šo tematu skatīt padziļinātāk. Tad finanses kungs minēja mobilitātes problēmu pilsētās un urbānajā vidē, un viņš jautāja par komisijas priekšlikumiem tīrām vai vidē draudzīgākām automašīnām Tiešām tā ir. Man tagad gan ir cits portfels, bet es jau joprojām esmu uh, tas pats cilvēks un uh, pilsētu vide man joprojām šķiet uh, ļoti būtiska. Un uh, joprojām saistīts ar šo paziņojumu par tīrākām automašīnām. Uh, tās varētu izmantot uh, pilsētās, kam ir uh, problēmas ar piesārņojumu. Un šeit es domāju par mūsu stratēģiju. Jautājums ir, uh, kāds šeit ir pamats, ir divi pīlāri. Pirmkārt, motors, kāds šobrīd tiek izmantots, tad ar motoriem ir jāstrādā, lai samazinātu CO2 emisijas, un otrais pīlārs ir elektronu hibrīda automašīnas, un tad vēl ir šīs te uh, sistēmas, kas ir ne, nekonvencionālie motori. Spānijas prezidentūra strādā pie elektriskajām automašīnām, un es domāju, ka šeit noteikti ir daudz kas darāms. Jo īpaši pilsētās jau tagad ir atbilstošas dalībvalstu programmas Un vēl viena lieta. Pirms pievērstos uh, tam, ko es kādreiz darīju un ko tagad daru, gribēju īsti kaut ko pateikt par uh, kādu jautājumu, proti par subsidiaritāti un reģionu kompetencēm. Jā, ir tā, ka mēs, protams, uh, neraugāmies uz subsidaritāti kā Eiropas līmenis un dalībvalsts, bet ir arī dalībvalstu un reģionu līmeņa atšķirības, kur arī ir jāievēro subsidaritāte. Mans mērķis tātad būtu tātad panākt pēc iespējas lielāku turistu skaitu. Es saprotu, ka ir dažādi veidi šajā nozarē, bet man svarīgi būtu tā kā orķestrī parūpēties par to, lai visi, kas spēlē orķestrī, spēlētu saskaņot, lai tas viss būtu harmonisms un lai cilvēku gribētu to klausīties. Un mūsu piemērā būtu tas, ka mēs gribētu vairāk turismu panākt. Sociālā politika tika pieminēta, mums ir vajadzīgi kvalificēti darbinieki un jaunieši, kas strādā šajā sektorā. Uh, viņiem ir jādod iespējas tālāk izglītoties. Ir dalībvalstīs arī viesnīcu skolas, kas apmāca jauniešus šajā nozarē. Un, piemēram, cilvēki var mācīties par pavāriem vai viesnīcas pārvaldniekiem, un es gribētu rūpēties par to, lai būtu vēl vairāk iespēju tālāk izglītībai turismu nozarē. Šeit noteikti var minēt arī dažādus pasākums no uzņēmējdarbības vīdes. Tos var izmantot, kas ir Eiropas līmenī, izmantot jauniem cilvēkiem, kas grib strādāt turismu jomā, tātad, kas ir tikko iesaistījušies darba tirgu vai arī vēlas pārkvalificēties un strādāt turismu no nozarē. Tagad par cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti. Madridē tika teikts, eh, un to es šeit arī atkārtoju, ka pasažieru tiesības mēs vēlētos pārveidot par turistu tiesībām. Galu galā taču ir runa par to, ka visiem ir jābūt iespējai izmantot eh, visu to skaisto, kas ir Eiropas Savienībā. Uh, tās nevar būt līgumā noteikts tiesības, bet ir jābūt vienkārši šādai tai iespējai visiem cilvēkiem, arī tiem, kam ir ierobežota mobilitāte un eh, tiem, kas eh, sociāli varbūt nav tik labi situēti, arī šiem cilvēkiem izmantot šīs iespējas un doties atvaļinājumā, varbūt nesezonā, bet eh, lai viņi. Uh, nedomātu, tad, lai mēs nedomātu tikai par ekonomikas izaugsmu, bet domātu arī par sociālo dimensiju. Tirgus, protams, ir būtisks instruments, bet arī sociālais aspekts ir ļoti būtisks. Tad Baltijas valstis, ko jūs minējāt, to, kā transporta komisārs arī vienmēr apspriedu ar koordinatoriem, Baltijas eh, valstīs ir uh, problēma tieši ar dzelzceļa savienojumiem. Tās ir tādas problēmas, kas uh, ir jau pastāvējušas agrāk un nav vēl atrisinātas. Arī Portugāla šeit varētu nosaukt. Tātad valstis, kas uh, kādreiz bija uh, padomu savienības ietekmes sfērā, nav pietiekami savienotas. Tātad uz tālu lindoties ar dzelzceļu būtu ļoti sarežģīti. Uh, bet es domāju, ka ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai šeit kaut ko labotu. Un to es minēju arī pēdējā transportu ministru sanāksmē, lai atrisinātu šo problēmu. Bet šeit, protams, eh, ir arī būtiskas finansējuma problēmas. Kolēģis Kallas ir uh, ļoti dzirdīgs attiecībā uz Baltijas jūras reģionu, un uh, es viņu noteikti šeit atbalstīšu, jo visiem uh, reģioniem Eiropā ir jākļūst vieglāk sasniedzamiem. Protams, ka tas nav tik viegli īstenojams, ir vieglāk par to runāt nekā to īstenot, bet ja ir politiskā griba, tad var arī īstenot mērķus. Paldies. Tagad pēdējā jautājuma kārta. Blasto kundze, divas minūtes lūdzu. Merci, euh, monsieur le commissaire. Paldies, komisāra kungs, par to, ka esat klāt šeit uh, šodien. Neatkārtošos uh, daudz, kas ir teikts. Es kā Eiropas parlamenta deputāta arī uh, interesējos par turismu manā reģionā. Ir ļoti nozīmīgs, lai Eiropas Savienības turismas sektors tiktu harmonizēts. Uh, Daudzos sektoros tam jānotiek, jo es domāju, ka mūsu valsts nav konkurentes, bet gan papildinātājs tai bagātībai, kāda ir uh, tajās. Par to tika runāts, piemēram, kultūras takas, uh, vīna tankas un tā tālāk. Manuprāt, tā ir tāda papildinoša bagātība un gribu teikt, ka Francijas uh, līmenī un bija nacionāli atbildīgie, un es mēģinu arī eh, šajā turisma jomā strādāt pie harmonizācijas un teikt, ka mēs papildinam viens otru. Un lai arī, teiksim, šis darījuma turisms palikt šeit, Francijā, un arī es teiktu pat Eiropā, jo mūsu bagātība ir eh, ļoti spēcīgs, lai attīstītu šo turismu, salīdzinot ar turismu, kas nu, at, attīstās citos uh, kontinentos. Es vēlos tikai vienu lietu, komisāru, lai mums būtu līdzekļi, lai jums būtu finanšu līdzekļi, lai mēs varētu attīstīt šo turismu. Jūs teicāt, ka izglītība ir ļoti uh, nozīmīga, apmācība, bet jāsaka, ka nozīmīgi ir tas, lai mūsu struktūra fondu palīdzētu ne tikai uh, turismā strādājošiem, bet palīdzētu saglabāt un aizsargāt mūsu kultūras mantājumu. Tas to, ko gribēju teikt. Paldies. Tikau kundz, divas minūtes, lūdzu. Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar. Paldies, komisāra kungs, priekšsādātāja kungs. Vēlētos jums uh, pajautāt par tā saucamo sociālo turismu. Eiropas parlaments ir uzsācis sagatavošanās darbus Tā ir jau otrā tāda veida, proti mēs eh, mēģinam apkopot datus, un 7. un 8. maijā Beja Feliksā notiks konference. Man ir zināms, ka jūnijā Eiropas pētniecības iestādes izskatīs to, kā varētu Eiropas sociālais turisms veicināt turismu. Piemēram, Spānijā viens miljons vecāka gada gājuma iedzīvotāji ceļo un valsts katru gadu iegulda naudu, bet atpakaļ dabūna nodokļos eh, vairākas reizes vairāk naudas. Grieķija vēlas izstrādāt li, ri, līdzīgu, pole, līdzīgu projektu. Sociālais turisms ir domāts studentiem, vecāka gada gājuma cilvēkiem vai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Esam pārliecināti, ka tieši šī veida turisms stipri palielinās turistu skaitu un radīs jaunas vietas turisma sektorā. Mans jautājums. Vai jūs konkrēti kaut ko darīsiet, lai šādu veidu turismu veicinātu? Priekšsēdētājs Kamils Sarkus, divas minūtes lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, arī es vēlos sirsnīgi sveikt jūs, Tajānī kungs. Visbeidzot, mums ir juridiskā bāze, lai strādātu turismu jomā. Tas ir ļoti nozīmīgi. Jūs sākāt runāt par vīziju, par ambīciju, par iespējām. Bet es redzu, ka jūs ne tikai ļoti entuziastiski, bet arī reāli izturaties. Un tā ir tā pareizā sabalansētība starp entuziasmu un reālo redzējumu. Jūs teicāt, ka subsidiaritātes princips ir vadījis jūsu aktivitātes, lai attīstītu šo sektoru un tā ļoti nozīmīgo nozīmi, ļoti nozīmīgo lomu uh, turismā. Es vēlos īpaši pievērsties diviem jautājumiem. Uh, Pirmkārt, konkurētspējas un ilgspējības kāpināšana Eiropas turismu sektorā. Vides aizsardzība un pieejamība, kā arī komisāra kungs varbūt būtu jārāgās uz to, varbūt, ka komisija varētu atbalstīt dažādas reģionas Eiropas Savienībā, kuras, kuri respektē vidi. Un kas arī ir turistiski pievilcīgi rajoni. Tas ir ļoti uh, nozīmīgi respektēt vidu un būt tādiem stabilākiem turismu jomā. Un otrs izaicinājums. Kā vienlaikus uh, respektēt uh, pievienotās vērtības radīšanu Eiropas programmās un arī uh, tajā pašā laikā nacionālās uh, politikas. Jūs runājat par pievienoto vērtību, tas ir ļoti labi Eiropas kontekstā. Uh, un nozīmīga. Mēs ar lielu interesi gaidām tālāk attīstību un, lai būtu veiksmīga darbība, tad ir vajadzīga sadarbības starp dalību valstīm. Mums ir vajadzīgs dialogs, dialogs un vēlreiz dialogs. Liberatska kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Komisārkungs, sveicināti jūs jaunajā matā, un eh, es eh, vēlētos saņemt jūsu runu, jo, manuprāt, tā bija ļoti vērtīga ar daudzām vērtīgām idejām. Runājot par turismu sektoru attīstību reģionu līmenī, tam ir nepieciešama vesela virkni priekšnoteikumu, galvenokārt laba reklāma un laba informācija. To jau novērojam Francijas un Spānijas reģionos, un man ļoti patīk tā saucamā Eiropas zīme, kuru jūs jau pieminējāt. Mums ir nepieciešams pievilināt arī turistus no ārpus Eiropas Savienības valstīm. Bet eh, kāpēc, piemēram, to pašu nedarīt Bulgārijā, Lietuvā, Rumānijā? Kāpēc tikai Francija, Spānija? Bet problēma ir tāda, ka šie reģioni netiek pietiekami reklamēti un, teiksim, atklāti arī nav pietiekami piemēroti turistiem. Runājot par Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzekļiem un citiem instrumentiem, vai jūs varētu redzēt šo divu instrumentu izmantošanu aktīvāk? Jo šobrīd tikai 16% šo programmu fondu ir tikuši pilnībā izmantot, proti izmaksāti. Varbūt jūs varētu mudināt dalību valsts izmantot šos līdzekļus daudz lielākā mērā. Paldies Liberatska kungam, Le Le Lēners kundze. Komisāra kungs, lai jums veids īstenojot jūsu ambiciozos mērķus, tie runātāji, kas uzstājās, tie uzsvēra, cik daudz dažādu uzdevumu jāpaveic. Trīs konkrēti jautājumi. Jūs runājat par to, cik nozīmīga ir uh, uzņēmē darbības vīde, un jūs runājat arī par turismu uh, apmācības skolām. Austrijā tādas ir, tās ir zināmas visā pasaulē, un es varētu iedomāties, ka apmaiņas starp skolām Eiropā uh, šo apmācības kvalitāti atsevišķās dalību valstīs varētu būtiski uzlabot, un varbūt, ka šis projekts varētu tikt atbalstīts. Un pavisam konkrēti tas, kas turismā un satiksmē vēl var tikt uzlabots, jūs, komisārs, varētu īpašas aktivitātes veikt, lai atrisinātu to mm, atvaļinājumu laiku, lai atvaļinājumu nenotikt visu vienā laikā. Zinu, ka tas varbūt nav īsti jūsu kompetencē, bet nu, uh, tas būtu ļoti veiksmīgi un palīdzētu turismam, jo tad nevis vienā laikā visiem būtu atvaļinājums un visi turisti uz tām pašām vietām dotos. Klasiski uh, gribu pieminēt 35 km sastrēgums un ar tādiem saskaros dodoties mājā, mājā un atpakaļ, nemaz nerunājot par apgrūtinājumu videi. Ļoti nozīmīgs ir jautājums, ka, Komisija strādā pie pašā ceļojuma direktīvas. Tas ir ļoti nozīmīgi, tas skar turismu un daudz Eiropas pilsoņu, pilsonis kā patērētāji būs uh, labāk aizsargāti ceļojumos. Un es ceru, ka jūs varēsiet jūsu ietekmi īstenot un noslēgumā reģionālas problēmas un reģionāli uh, notikumi ir ļoti nozīmīgi arī nākotnes perspektīvas izpratnē, un varbūt, ka šeit ir arī kāda iespēja veicināšanai un uh, projektu tālākai virzībai. Paldies! Tagad Grīsbekas kundze divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, kungs, komisāri, kungs, paldies. Es mēģināšu ļoti, ļoti īsi izteikties, nu, burtiski tādā tā kā telegrāmas stilā. Paldies par to, ka jūs uzsvērāt savus mērķus. Es eh, tos atbalstu. Un es gribēju tikai uzsvērt to, ka mēs izmantojam šo uh, stāstu un mēs redzam jūs burtiski tā kā orķestra diriģentu, kas uh, uh, nošu grāmatu harmoniski lasa kopā ar partneriem. Jūs uztaisvērcāt, ka turisms ir darba vieta vietu radīšanas uh, sektors. Tas ir trešais lielākais ekonomiskais sektors, vairāk nekā 10% nodarbināto Eiropā strādā šai sektorā. Un jāattīsta Eiropas uh, turismu politika, jāsaskaņo ar dažādu teritoriju interesēm. Un varbūt jāizmanto, kā mana kolēģa Vlasto kundze teica, jāizmanto dažādi finansējuma avoti, jo finansējums ir absolūti nepieciešams. Uh, It īpaši izmantojot struktūra fondus, lai, piemēram, attīstītu tās teritorijas, kas feder uh, uh, ietvaros ir iespējams, lai cīnītos pret uh, lauku vidas uh, iztukšošanos un izmantot visas iespējas, kādas ir šai sektorā. Un noslēgumā teikšu tā. Manā skatījumā ir ļoti interesanta ideja par uh, rūpniecisko mantojumu. Uh, Es nāku no pierobežas reģiona, kur um, tiek sākts darbs pie tā, ka varētu iedomāties tādu telpu, uh, ka pilsoņi atgrieztos pie viņu rūpnieciskā mantojuma. Esam izveidojuši uh, muzeju un varētu Luksemburga ar zārzemi un Francijas sadarboties. Mēs uh, strādājam pie metāla rūpniecības. Uh, uh, muzeja. Bērniem varētu tas būt interesanti, jo uh, Daudzi, kā zinat, ka bērni domā, ka redīs augkokos, bet nu tas ir jāmaina un varat, varat, varētu to darīt ar turismu palīdzību. Finally, president. Paldies! Un visbeidzot, es kā priekšsēdētājs arī vēlētos ņemt vārdu. Subsidaritāte šeit ir problēma jo mēs jau dzirdējām šeit eh, Latvijā un Igaunijā deputāti teica, kā piedabūtu vairāk cilvēku ceļot uz Poliju, Rumāniju, Latviju, Igauniju. Viena no problēmām ir tāda, ka cilvēks var šīm valstīm pievilināt tādējādi, ja dalība valsts pašas kaut ko dabūs. Viņi nevar šeit apgalvot, mēs gribam lielāku subsidiaritāti, un no otras puses apgalvot, uh, Viņi paši neko nedara savas valsts reklamēšanā, un pēc tam gaužās, kāpēc pie mums nebrauc turisti. Tātad dalību valstīm pašām ir jāreklamē sevi. Bet, eh, piemēram, runājot par manu valsti, tad Londona, piemēram, tiek reklamēta tikai apvienotajā karalistē tikai un vienīgi Londona. Mēs zinām, kas ir Manchestera Maikla, bet, piemēram, uh, viss, ko jūs vienmēr dzirdat par to, kur turisti dodas uz eh, Lielbritāniju, tā ir Londona. Tas pats attiecās uz Franciju, visi dodas uz Parīzi un Itālijam tas pats attiecās uz Romu. Tā tiešām ir subsidaritātes problēma. <clears throat> Mēs varam veidot lieliskus projektus, tādus kā ēdene un parauga prakses projekts, bet, piemēram, apvienotās karalistas valdībā ir pilnīgi nospļauties uz šādiem projektiem. Viņi pat negrib tos ne dzirdēt, ne izmantot. Jo tā tiešām ir problēma. Subsidaritāte it kā no vienas puses grib, no otras puses nē. Varbūt, ka vajadzētu pajautāt komisāram, ko jūs darīsiet, lai uzlabotu turismu Latvijā, Lietuvā, Igaunijā. Un varbūt, ka vajag nevis prasīt to komisijai, bet prasīt šo valstu valdībai. Ja tās tiešām grib subsidiaritā, tad viņām pašām kaut kas ir jādara. Nākamais - šis industriālais turisms, industriālais mantojums. Man bija ļoti patīkami, un es jūtos atvieglots dzirdēt ka jūs pieminējāt industriālo turismu un Grīsbeks kundze arī to teica. Tātad mums ir jātīsta industriālā turisma joma, jo tā ir Eiropas vēstura. Tikpat lielā mērā kā vēsturiskās cīņas un, un eh, zobenu cīņas. Patiesībā Tieši Eiropā radās industrija, rūpniecība. Tas ir mūsu kontinents, kurā dzima rūpniecība, un katrā valstī ir šāds industriālā turisma iespējas, un tomēr viena problēma. Piemēram, raugoties uz Eiropas projektiem, uz komisijas finansējumu šiem projektiem, tad ir tā saucamais, tā saucamais kultūras piebirums Tātad, kaut arī es ļoti lielā mērā mīlu operu, kas ir Itālijas īpaša nozare un Milānā, tad, ja mēs vēlamies uh, atbalstīt kaut kādu īpašu kulturālo mantojumu, tad operai tas ir dots 90%. Jautājums ir, kā veicināt industriālo mantojumu. Varbūt, ka mums vajag varbūt labāk sadalīt finansējumu turismam, kaut vai, piemēram, piešķirt vairāk industriālajam turismam, kaut vai, teiksim, e, pagātnē ir dots ļoti daudz baleta un operas jomām. Es jau tās nenoniecinu, bet es domāju, ka mums vajadzētu sadalīt finansējumu godīgāk. Man e, būtu interesanti dzirdēt jūsu viedokli, komisāra kungs, par to, kā uh, iedzīvotājiem radīt zināmu šo jomu. Tikko debatas pierādīja, un eh, to pierādīja arī runāt gribētāja saraksts. Debatas pierādīja, ka visus šī joma interesē. Turisms mums nav kā tāds pielikums transportam. Mēs eh, turismu uzskatām par ļoti būtisku mūsu darba aspektu, gan sociālos, gan ekonomiskos terminos, gan arī citos. Līdz ar to mēs eh, ar interesi gaidīsim jūsu paziņoju, paziņojumu turismu jomā un eh, mēģināsim izveidot adekvātu Eiropas Savienības turismu politiku. Tādu politiku, kas balstītos eh, gan uz industriālo turismu, gan arī uz citām jomām, komisārkungs. Paldies, Paldies priekšsēdētāji! Es gribētu teikt tā, viss tas, kas šeit tika piemiņā, pieminēts, jau uh, ir izdarīts vai tiek tagad arī uh, pie tā tiek strādāts. Bet nu, mēs esam šīs jaunās fāzes pasā, pašā sākumā. Un komisijai kopā ar parlamentu un padomi jāizstrādā šīs atbilstošās politikas un jāievēro pagātnes mācības. Protams, ka daudz kas ir darīts eh, arī tajā laikā, kad vēl nav, nebija tāda pamata turismu jomā. Un tas, ko parlaments jau paveica, tas viss ir tāds liels uzdevums. Tas prasa plašu iesaistu, un esmu ļoti iepriecināts par to, ka komiteja šeit tikpat dedzīgi atbalsta šo jomu un uh, saka, ka turisms ir ļoti nozīmīga kompetence. Arī es domāju, ka tas ir tikpat nozīmīgi kā citas kompetences. Esmu iepriecināts par jūsu viedokli, par jūsu priekšlikumiem, par uh, ierosmēm, tā kā jūs uh, to tikko izteicāt. Tas parāda, ka šī griba uh, ir un eksistē. Protams, ka uh, sākumam tas ir pietiekami, bet nu, ekonomiski arī tas dažkārt ir problemātiski, bet mēs jau esam tikai sākumā. Uh, agrāk finanšu perspektīvās uh, turisms netika iekļauts kā uh, kopienas politika. Un tagad mēs varam visi kopā darboties, lai finanšu līdzekļi tiktu piešķirti arī turisma sektoram un to apjoms tiktu paaugstināts. Tas jau arī ir loģiski, ja mēs vēlamies labi strādāt, izmantot dažādus instrumentus, piemēram, struktūra fondu, sociāla fondu, uh, tad mums jāpadomā par to, kādas finansējuma stratēģijas šeit ir iespējams. Priekšstādātājam Simpsonam ir taisnība. Darbība vien nav mūsu vienīgais mērķis. Mums jāparaugās, kā mēs to darīsim kādi ir dažādie veidi. Jūs arī teicāt, ka, nu, torti jāsāk uh, savādāk sadalīt, bet, nu, sāksim vispirms ar to, ka izcepsim šādu lielu torti, jo tad, ja to nevaram izcept, tad to nevaram arī sadalīt. Ja viens saka, tajā jomā ir vajadzīgs viens, otrā cits. Uh, Priekšstādājs Simpsons runāja par to, ka mums jākoordinē mūsu darbība. Jā, protams, tas tā ir, bet arī dalību valstīm. Uh, Un proti visām jādara uh, tas, uh, kas uh, ir uh, viņu kompetences jomā. Turisms ir ekonomisks darbības avots, tas ir svarīgs ne tikai dienvidiem, Grieķijai, Itālijai, Francijai, Spānijai, bet arī citām valstīm nozīmīgs. Es, piemēram, pirms pāris nedēļām biju Somijā un tikos ar zināšanu biedrību Somijā, un viņi teica, ka mums jātīsta uh, turisms, tā ir valsts, kas ir uh, Eiropas ziemeņos. Uh, tika uzsvērts, cik nozīmīgs ir turisms Luksemburgai. Tas ir patiesi tā, ka tā ir iespēja visām Eiropas Savienības valstīm, un mēs mēģināsim darboties tā, lai Eiropa būtu tāda kā uh, kvalitātes zīme visai Eiropai kā zīmols. Tikos ar satiksmes ministriem Madridē vairāk kārt runājām par ekonomiskajiem kaitējumiem, kādi ir radušies uh, turismu sektoram pēc uh, um, vulkānisko putekļu mākoņu uh, izplūdes Islandē. Mēs vēlamies kopēju projektu attīstīt. Es bijām ļoti iepriecināta un uh, es uh, negribu kaut kādu papildu kompetenci uh, pārņemt, bet atbalstīt to, kas ir darīts. Un ir uh, vienošanās ar Franciju, Spāniju un Itāliju. To varētu paplašināt. Tā ir laba vienošanās un gribētu aicināt citas valstis slēgt attiecīgas vienošanās jo šādā veidā var uh, vairāk turismu piesaistīt. Lielāka zināšanas var dot tālāk, un arī sociālais aspekts ir ļoti nozīmīgs, tikau kundze par to runāja. Jā, protams, tas ir tā, ka sociālais turisms ir ļoti nozīmīgs elements, kas noved pie tā, ka ieņēmumi pieaug, runājot par regulu gaisa satiksmē, tikos ar deputātiem, kas, kuru mobilitāte ir ierobežota, kur, kuriem ir īpašas vajadzības, un viņi arī teica, ka vēlamies, protams, ceļot. Daudz kas tiek darīts mūsu labā, bet mēs arī darbojamies uh, Uh, turismu jomā mēs arī izdodam naudas. Ja jūs dodaties, piemēram, uz Lurdu, tad daudz cilvēku ir ierobežot mobilitāti dodas uz uh, šo mērķi. Un tas arī ir uh, ienākuma avots tajā jomā strādājošiem. Es runāju par tiesībām turismu jomā un skaidri jāpasaka, ka tās nav līgumā noteiktas tiesības arī politiski, tas ir jāatrisina, lai pēc iespējas daudz turistu varētu izmantot šos pakalpojumus. It īpaši arī tie cilvēki, kas eh, viņu vecumu dēļ vai uh, kāda ilgtermiņa vai īstermiņa ierobežojuma dēļ saskars ar problēmām ar mobilitātes problēmām. Ir izteikts atbilstošas iniciatīvas. Dažkārt tās valstīs jau ir ļoti labi finansētas un arī īstenotas. Tas ir kas tāds, ko mums vajadzētu paplašināt, izmantot. Un mums vajadzētu strādāt pie tā, lai sezona pagarinātos. Turisms tam jānotiek ne tikai dažu mēnešu laikā, bet šai sezonai jāpagarinās, kad biju satiksmes jautājumu komisārs. Uh, uh, diskutējām daudz par Brenners uh, tuneli ar domu, ka mazāk automašīnu dotos pa šo uh, tuneli. Es izprotu Austrijas situāciju, mums vajadzētu strādāt tā, lai ne tikai uh, maksimālas sezonas laikā notiktu turisms, bet lai tas tiktu arī uh, labāk sadalīts. Esmu par dialogu. Es neesmu ieradies šeit tikai, lai sādātu un prezentētu programmu. Es esmu jūs lūdzu uzstāties, lai uzklausītu šo Eiropas turismu politikas kopējo konceptu. Un kopš 9. februāra tas ir šis jaunais lielais projekts. Ir nepieciešams laiks, par to ir jādiskutē, tas ir gluži skaidrs. Uh, Un, protams, arī Grieķijā esmu viesojies un uh, maratons uh, cīņu piemiņas pasākumi nav tikai Grieķijai svarīgi, bet arī visai Eiropai. Es esmu gatavs ierasties uh, šeit pie jums un vienmēr tad, kad Simpsona kungs uh, man aicina un esmu gatavs diskutēt ar jums. Manas durvis ir a, jums atvērtas. Es vēlos šos konkrētos priekšlikumus uzklausīt un pie konkrētiem priekšlikumiem strādāt arī tajā laikā, kad mēs gatavojam a, mans pieminēto paziņojumu. Esmu uh, diskutējis ar dalību valstīm, bet arī mūsu starpā jānotiek šai diskusijai. Mūsu šodienas laiks ir izsmelts, bet vēlreiz uzsvērtu to. Esmu uh, absolūti iesaistīts šī sektora darbā un strādāšu, lai šis sektors būtu mūsu ekonomikas viens no nozīmīgākajiem. Uh, um, pieņem, ka jūs man atbalstīsiet un reķinos ar to. Paldies! Tajani, Paldies, komisār Tajānī, un es uh, ceru ka uh, pēc jūsu, tātad jūs uh, dosieties uz maratonu, un uh, kad jūs skriesiet no maratons uz Atēnām, tad cerams, ka jūs pabeigsiet šo skrējienu un nesabruksiet pusceļā. Jums ir pilnīgi taisnība. Es domāju, ka tiešām cilvēki novērtē, cik svarīgi ir maratona senajā vēsturē. Uh, Un uh, vēstures attīstība arī ir uh, bijusi tāda tieši mūsu vēstures dēļ. Paldies uh, jums par um, to, ka jūs ne tikai piedalījāties mūsu sēdē, bet tiešām arī atbildējāt uz deputātu jautājumiem. Mēs jums par to esam pateicīgi, ka veltījāt mums tik daudz laika. Paldies! We'll have a five minute Mums būs 5 minūšu pārtraukums un pēc tam koordinātoru sēde. <laughs>